Tātad eh, ar to mēs noslēdzam šo darbu kārtības punktu. Par rezolūciju balsosim eh, rīt no rīta. 150. Tagad mēs turpināsim un uh, eh, vienas minūtes runa saskaņā ar 150. reglamenta punktu. Tagad uh, došu priekšroku tiem deputātiem kas pēdējā sēdē saskaņā ar 150. pāntu nevarēja izteikties. Tātad sākam šo darbības punktu. Pirmais runātais Unguri Nāno kungs. Paldies, priekšsēdētāji! 4. februārī 2010. gadā Rumānijas uh, prezidents paziņoja lēmumu, ar kuru aizsardzības augstākā padome apstiprināja uh, Rumānijas līdzdalību Amerikas uh, pretraķešu sistēmā. Šis lēgums uh, būs jāapstiprina parlamentam. Prezidents tāpat minēja, ka šis uh, nolīgums nav paredzēts uh, pret Krieviju. Mēs esam ASV strateģiskais partners Melnās jūras reģionā un mēs uh, kļūstam par galveno drošības nodrošinātāju Eiropā šajā ziņā. Ņemot vērā pašreizējo startautisko situāciju, Rumāņu un amerikāņu nolīgums konsolidēs drošības uh, sistēmu mūsu Eiropas sabiedrotajiem, un es ceru, ka Eiropas Savienība arī pozitīvi vērtēs šo nolīgumu. Paldies Ungurjānu kungam. Tagad viena minūte. Dodu vārdu Dančīlas uh, kundzei. Viņa acīm redzot nav klāt, saka priekšsādātājs. Tādā gadījumā viena minūte Krilevskas kundzei. Paldies, priekšsādātāja kungs. Man jāpauž bažas sakarā ar ļoti slikto situāciju, kādā nonākuši man tautieši Lietuvā. Lietuva ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un poļu um, nacionālās mazākumtautības tiesības uh, tiek pārkāptas. Uh, ir tādi rajoni, kur uh, poļiedzīvotāji ir 60-70%. Viņiem nav iespēju izmantot poļu valodu kā palīgu valodu un uh, ir aizliegts, piemēram, divās valodās norādīt vietu nosaukumus, poļu vārdi tiek lietuviskoti, atgūstot nekustamo īpašumu, poļi tiek diskriminēti. Arī vecāku tiesības tiek ierobežotas. Jāuzdod jautājums, vai mēs aizvien turpināsim dzīvot Eiropā, kas ir iluzora tiesība Eiropa vai reāla tiesība Eiropa. Uh, No mums ir atkarīgs, kādas tiesības ir spēkā Eiropā, vai mēs pieveram acis uz redzamo diskrimināciju, vai veidojam Eiropu, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Paldies eh, Silveska kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribu izteikt paziņojumu un lūgt jūsu atbalstu. Tātad sākumā paziņojums. Valencijā ir vēsturiska zvejnieku tāda rajona vieta, bet, un tagad ir plāni, kas paredz to, ka šis rajons tiks izpostīts, ir jauni plāni izveidot, kaimiņu kopienas ir izteikušas procesu, protesu, protesu Mm, tiesa ir lēmusi un pat konstitucionālā tiesa ir mēģinājusi apturēt uh, šos būvplānus, kas ir izverzīti. Pilsoņi mēģināja to institūciju ceļā atrisināt šo jautājumu, taču uh, politiķi nav izturējušies ļoti cienīgi. Mēs runājam par arhitektoniskā tēla saglabāšanu. Valencijas pilsoņi vēlas vērsties pie Eiropas parlamentu un lūgt palīdzēt, lai šis rajons netiktu izpostīts. Paldies! Paldies par Rello kungam, kas tikko uzstājās, un tagad viena minūte Busoja kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā es piedalījos uh, parlamentārā sadarbības komisijas darbā, sadarbībā starp Eiropas Savienību un Moldova. Darbs bija ļoti uh, veicinošs, runājot par uh, divpusējām attiecībām. Un, uh, tika atzīmēts, ka ir sasniegts ievērojams progress, un šis progress ir skaidrs signāls, kā Moldovas republika vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Pagājušā nedēļā mēs konstatējām, ka valdībai ir politiska vēlme virzīt uz priekšu reformas un strādāt pie uh, stabilas demokrātijas un labklājīgas valsts. Mēs pozitīvi vērtējam jauno asociatīvo nolīgumu, kur darbība uzsākās šī gada sākumā, un Eiropas Savienībai vajadzētu uh, Uh, atbalstīt šādu asociatīvā līguma parakstīšanu un jāatbalsta arī liberalizētu vīzu sistēmu. Moldova piekrīt un atbalsta mūsu vērtībām un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt atbalstu Moldovas valdībai un būtu jāsniedz finansiāla uh, palīdzība un tāpat arī jānodrošina uh, zināšanu un ekspertīzes nodošana tieslietu sektorā un tāpat arī citur ekonomikā. Paldies! Priekšsādātājs paldies Busoikungam! Un tagad Černeskī kungam vārds. Priekšsādātāja kungs, man diemžēl atkal jārunā par uh, poļu situāciju vienā uh, no Eiropas Savienības dalībvalstīm, proti Lietuvā. Varētu domāt, ja kāda valsts ir Eiropas Savienībā, tad uh, šai valstī būtu jāievēro viss tāds normas, kādas ir spēkā Eiropā. Bet Viļņā uh, Lietuvā tas, diemžēl, tā nav. Ir aizliegums um, divās valodās. Uh, izveid, uh, izveidot un uzstādīt uh, vietnosaukums tajās kopienās, kur poļu iedzīvotāji ir vairākumā. Ir problēmas arī ar uh, skolām. Poļu skolas klāšu skaits samazināsies par veselu simtu. Tika ierobežoti arī. Um, poļu dziesmu un uh, dēļu skolu pasākumi. Līdz ar to mēs redzam, ka poļu tiesības tiek samazinātas, lai arī finansējums bieži nāk no uh, poļu uh, puses. Ir laiks reaģēt, ir laiks reaģēt mūsu parlamentam un citām starptautiskām iestādēm. Paldies! Paldies Čarniecka kungam. Nākošais runātājs Bacenkungs. Um, is... Priekšsēdētāji, Um, šovakar ir paredzēta ar uh, prezentācija uh, mākslas salonā pagājušo gada Šenjona šovu redzēju Londonā, un tā mērķis ir uh, atdzīvināt interesi uh, par Ķīnas tradicionālo kultūru. Tā ir kultūra, ko Ķīnas uh, komunistiskā partija, protams, centās iznīcināt pēdējo 60 gadu laikā. Uh, es konstatēju, ka plānotā uzstāšanās Rumānijā ir atcelta Ķīnas valdības spiediena dēļ, un tas ir pilnīgi nepieņemams, ka Rumānija, kas ir valsts, kas it kā ir demokrātiska valsts, ļaujas šādam uh, komunistiskam, tirāniskam spiedienam. Es gribētu ierādīt un norādīt, ka Šeņjuņa uh, filozofija uh, veicina un atbalsta sapratni, līdzcietību, un tāpēc nav pārsteigums, ka Ķīnas valdība un komunisti baidās no viņu ideoloģijas. Gribētu ierosināt Buzeka kungam, mūsu priekšstādātājiem, ka mums vajadzētu uzaicināt Šenjun, lai viņi uzstājas šeit parlamentā sniedz uh, īpašu viesizrādi, un tas būtu ļoti skaidrs signāls uh, tiem, uh, kas aktīvi aizstāv cilvēktiesības Ķīnā. Paldies Batenkungam. Un tagad Kelī kungam vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izmantot uh, šo iespēju un nosodīt īru, uh, britu un franču pasu nelikumīgu lietošanu, tad, kad notika uh, nogalināšanas Dubajā. Uh, tika norādīts, ka uh, bija skaidrs, kas bija šīs nogalināšanās pamatā. Bet šajā lietā tika izmantotas uh, ārkārtīgi nekaunīgā veidā uh, Eiropas Savienības uh, iedzīvotāju pases. Un it īpaši īri mēs kopš ieguvām savu neatkarību 22. gadā tad mūsu pilsoņi varēja daudz drošāk un brīvāk ceļot pa visu pasauli. Un šo viltoto pasu izmantošana šajā situācijā ir apdraudējuši šo uh, brīvību, tīpaši attiecībā ceļojot uz Dubai. Un uh, es gribētu prasīt, lai komisija izpēta šo jautājumu. Un, ja, uh, Masad valdība ir bijusi uh, uh, aiz šī visa pasākuma, tad ir nepieciešama attiecīga rīcība. Paldies! Tagad uh, atgādināšu, uh, respektīvi tad runās arī Kelīkungs, bet es atgādināšu, ka vienkārši šeit ir līdzīgi uzvārdi. Um, reģionālā ceļu kārte ir jāpārskata un um, politika ir bijusi balstīta uz uh, veciem Eurostat datiem, bet tagad reģionālās uh, politikas ceļu kartē ir jāatzīst, ka Eiropas ekonomika saina ir radikāli mainījusies. Es pieminēšu tikai vienu iemeslu. Manā valstī um, bezdarba līmeņi ir auguši par vairāk nekā 40%, un tas ir daudz vairāk nekā pērn, kaut arī šis skaitlis vienalga auga Limerikā un, un Citās eh, vietās ir, ir, ir bijis eh, valsts finansējums darba vietu radīšanai, jo bezdarbs sasniedza kritiskus apjomus. Īrijas ekonomika 2006. un 2007. gadā atšķīrās tik ļoti, ka tā plaisa ir, ir samanāma. Un, eh, un dalība valstis, kad, kad tās informē komisiju par savu ekonomisko stāvokli, komisijas politikai nevajadzētu palikt vienaldzīgai. Uh, Paldies, Kilīkungs! Paldies, nākošais runātājs uh, Tudorkungs. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu Paldies, priekšsēdētāji. E paldies, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka lielākā dāvana, ko Dievs devis cilvēkiem, ir uh, cilvēki. Uh, es atvainojos, sunis. Francijas revolūcijas laikā Kāds teica, es uh, iepazinu cilvēkus labāk, bet līdz ar to es iepazinu suņus vēl labāk. Un Lords Bairons arī uh, augstu novērtēja suņus. Es pārstāvu uh, tūkstošus uh, dzīvnieku mīlētāji un atbalstītāji savā valstī. Mūsu valstī tūkstošiem suņu tiek uh, izķert uz ielām un tiek nogalināti, un uh, mūs tik tiešām šausmina uh, Uh, šis apstākļus. Tāpat arī uz ceļiem negadījumos iet uh, bojā uh, suņi. Mēs gribam ieviest grozījumu likumā, ko apstiprināja parlaments, un kurš paredz nevienam nepiedarošu suņu nogalināšanu, bet suns, kā es teicu, ir dieva dota dzīvība, un tāpēc es gribētu aicināt Rumānijas valdību ņemt vērā 89. gada Parīzes deklarāciju un šādu suņu eh, noslapkološanu ir jāpārtrauc. Kas nemīl suņus, tas nemīl dievu. Un mēs gal galā esam trešajā gada tūkstotī un mums vajadzētu respektēt eh, šādus eh, mērķus. Paldies! Un tagad. Moltes gràcies, senyor president. Dier... Tremosīkungs. Augstu godātais priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi, es uh, gribu runāt par cūkopīgas uh, sektoru Eiropas Savienībā. Cenas eh, gada laikā ir kāpušas Bet tajā pašā laikā vēl aizvien cenas ir zem radu, ražošanas izmaksām, kas norāda uz to, ka acīm redzot ir importi, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā bez pietiekamām uh, muitas kontrolēm. Un šie uh, importi bieži vien neatbilst tiem standartiem, kādi ir uh, noteikti Eiropas Savienībā neatbilst tam, kas tiek prasīts no Eiropas Savienības cūkopiem. Tas var ietekmēt situāciju arī nākošo gadu laikā, darbie kolēģi. Tā ir uh, sagrozītas konkurences izpausme. Eiropas Savienībā šādi varētu izzust nozīmīgākie ražotāji. Tas nozīmē, ka uh, Eiropa zaudētu nozīmīgu daļu pārtiks uh, rūpniecībā. Paldies, priekšsādātājkungs! Paldies Tremosas kungam. Nākošais runātājs Tomaševska kungs. Paņem šodien, ķelbam otru. Priekšsēdētāji kungs, es uh, arī gribētu runāt uh, par poļu mazākumtautību situāciju Lietuvā. Viņa tiesības tiek ierobežotas. Lietuvā ir tādi reģioni, kur ir aizliegts uh, ciemu un pilsētu nosaukums divās valodās norādīt. Skolas tiek slēgtas, tas tiek pamatots ar uh, reformām. Personu apliecinošos, uh, eh, personību apliecinošos dokumentos netiek pieļauta otra um, rakstības veida ieviešana ehm, um, un turpināšana. Piemēram, arī mūzikas eh, ansamblis Vilja cieta uh, izcietas spiedienu, jo praktiski tika ārkārtīgi strauji samazināts finansējums. Poļu mazākumtautības uh, tiesības jāievēro. Tas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Paldies Tomaševska kungam. Tagad vienu minūtu man Gines kundzei.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 Paldies! Jūs runājāt par eh, zemu izmaksu ražošanu un arī lauksaimniecību, un arī tas man eh, ļoti satrauc, bet mani vairāk satrauc eh, komisija un tas, kā tā raugās uz lauksaimniecību lauku reģionos, jo 2020 stratēģijā šķiet pilnīgi aizmirst šis ārkārtīgi svarīgais Eiropas Savienības sektors. Un es gribētu aicināt komisiju neignorēt šo ārkārtīgi svarīgo jomu, un es ceru, ka tas uh, vairs netiks atspūgļots kā nesvarīgs sektors, ir tīpaši attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu. Gribu atgādināt, ka lauksaimniecības pārtiks sektors ir vitāli svarīgs eh, pārtikas eh, drošības dēļ, lai nodrošinātu vides aizsardzību, tāpat arī darba vietas, un tieši tāpēc, es domāju, tas ir jāatspogļo stratēģijā 2020. Un es gribu pateikties jauno lauksaimnieku organizācija īrijā, kas pārstāv sievietes un vīriešus, un kur ir mani brīdinājuši par eh, šo tendenci. Paldies! Tagad vārds tikau kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Gada sākumā bezdarba uh, apjoms Eiropas Savienībā bija 10% un uh, Jauniešiem uh, bezdarba apjoms ir 21%. Eiropas Savienība ir apmēram 20 miljonu uzņēmumu un apmēram 99% no tiem ir maziem vidējie uzņēmumi. Divas trešdaļas visa darba spēka privātajā sektorā strādā tieši MVU. Es gribētu lūgt komisiju un dalību valstis definēt pasākumu paketi, lai atbalstītu MVU, lai tie varētu tikt pāri finanšu un ekonomiskajai krīzei. Vajadzētu veicināt SM, eh, MVU veidošanu. Ir nepieciešami pasākumi eh, gan attiecībā uz globalizācijas fondu un septīto pamatprogrammu ir jāvienkāršo pieteikšanās kritērija un administratīvās procedūras tā, lai MBU labāk var piekļūt Eiropas Savienības finansējumam. Un visbeidzot, uh, Uh, runāt par lauksaimniecību. Ir nepieciešamas valsts uh, garantijas uh, kredītiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu pārvarēt krīzi, protams, uz noteiktu laika periodu. Paldies! Papa Nikolau kungam vārds. Prodre. To problēmā tas lātrometaināstevs. Priekšsēdētāja kungs, problēma ar nelegālo ieceļošanu Grieķijai ir ārkārtīgi steidzam, steidzamāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Tas ir saistīts ar geogrāfisko stāvokli un ļoti garo jūras robežu. Tas nosaka savukārt to, ka Grieķijas valdības iniciatīvas pat laban vajadzētu īpaši ievērot. Uh, Mēs runājam par jaunu likumu, kas apkarot nelegālo migrāciju. Ir nepieciešama sadarbība, jānosaka noteikumi, kas būtu daudz striktāki nekā citā Eiropas Savienības teritorijā. Tas samazinātu nelegālo migrāciju un veicinātu legālo. Tā kā jautājums tiek risināts tikai atsevišķos fragmentos, tad saskaramies ar situāciju, kāda tā ir. Šobrīd ir daudz vairāk problēmu ar darba atļaujām, ar uh, uzturēšanās atļaujām un patvērumu pieprasījumiem nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas noved pie situācijas, ka vēl vairāk migranti ieceļo. Nākošajā laikā mums ļoti intensīvi jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs uh, Insjukunks. Paldies! Privātās dzīves cienīšana ir kļuvusi par pavisam jaunu tēmu, jo īpaši pēc tam, kad mums ir jaunas informācijas tehnoloģijas, tās dod labumu daudzās jomās, taču ir tādas problēmas kā konfidencialitātes trūkums un ierobežota piekļuve personas datiem. Šeit es atsaucos uz faktu, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai iedzīvotājiem būtu tiesības kontrolēt savu personas datu apkopošanu un izplatīšanu. Pašreizējie tiesība akti datu aizsardzības jomā nav atjaunināti, tie nerisina pašreizējās problēmas. Daudzie signāli, ko mēs esam saņēmuši no iedzīvotājiem, liecina par to, ka mums vajadzētu aizsargāt viņu privāto dzīvi un Eiropas Savienības centieni uh, izveidot tiesisko bāzi ir apsveicami, taču, manuprāt, tie vēl joprojām nav pietiekami uh, jauno problēmu kontekstā. Paldies! Paldies Encilkungam. Tālāk vārds vēl Asaka kungam. Pane předsedo, uplynulo více než půl roku. Priekšsēdētāja kungs, ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši kopš uh, liela notikuma. Kanāda atjaunoja vīzu prasības uh, Eiropas Savienības dalību valstī, Čehijai, Un iemesls šādai rīcībai bija tāds, ka okeāna otrā pusē Čehi, jo īpaši uh, Romu tautības uh, Čehijas iedzīvotāji masveidā pieteicās patvērumam. Eiropas Savienībā mums ir līdzvērtīgas prasības pret tik vienu neatkarīgi no tā, vai tie ir Čehi, Slovāki, Vietnamieši vai Ukraiņi. Un uh, neatkarīgi no tā, vai viņi ir Čehu vai kādas citas izcelsmes, pamatbrīvība un tiesību hārta paredz to, ka ikvienam ir uh, tās pašas tiesības. Kanādas atrunas uh, šajā gadījumā balstās uz uh, Romu argumentu, un tas nozīmē, ka vienas etniskās grupas dēļ viņi maina savus nosacījumus. Tā vietā, lai domātu par dārgām vīzām, viņam vajadzētu domāt par šiem nosacījumiem. Paldies Lasaka kungam. Vārds Dievs Demeras kungam. Cientie. Pasado... Priekšsēdētāja kungs. 11. februārī parlamentā tika noraidīts SWIFT līgums. SWIFT bija domāts kā instruments terorisma apkarošanai, tā tas tika pieteikts, bet tagad data pārēda ir pārtraukta. Komisija ir jauns uh, saruna mandāts, es gribu uzdot jautājumu parlamenta prezidijam. Uh, Vai ir nosaukts kāds sarunu partners uh, komisijā? Vai ASV tagad var atsākt sarunas, jeb arī katrā atsevišķā gadījumā notiks sarunas ar atsevišķajām dalībvalstīm? Priekšsēdētājkungs, ja ir sarunas ar ASV, tad es pieprasu un domāju, ka lielākā daļa man pievienosies, lai Eiropas parlaments būtu nozīmīgs aktieris šajā procesā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs vienu minūti Bargēsio kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. 23. februārī Lombardijā vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām notika katastrofa. Situācija tagad ir katastrofāla. Iztecēja ļoti liels eh, daudzums eh, naftas, kas ieplūda upē un eh, tagad ir apdraudēta ekosistēmas pastāvēšana. Situācija apdraud arī po upi, kas ir ļoti nozīmīgs ūdens rezervārs un ūdens ņemšanas vieta visai Itālijai. Šeit vajadzētu domāt par ārkārtas situācijas Eh, izsludināšanu un lūdzu jūs priekšsēdētāju kungs aicināt arī Eiropas Savienību aktīvi rīkoties saistībā ar um, tādu rīcību, kas piešķirtu finanšu līdzekļus, lai palīdzētu šim reģionam pārvarēt eh, ekoloģiskās katastrofas sekas. Paldies! Paldies par Gecio kungam. Kabālu kungs lūdzu. Kundzes atvainojas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Reģionālā nevienlīdzība pastāv arī aizvien vēl Eiropas kontekstā. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai kohēzijas politika atbalstītu mazāk attīstītos Eiropas Savienības reģionus. Esmu ļoti iepriecināta, ka ir izteikts uh, iniciatīvas Baltijas jūrai un arī Donavas uh, reģionam. Uh, Šādā veidā mēs redzam, ka jauna stratēģija tiek izveidota dažādiem stratēģijiem. Arī uh, Eiropas dienvidu austrumu rajonu un arī īpaši attālinātie reģioni, kā Madeira, piemēram, uh, un citas salas, kā uh, arī Azorsalas. Arī šiem reģioniem ir nepieciešama palīdzība, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, darba vietu radīšanu, sociālo nodrošinājumu. Mums ir aktīvi jārīkojas, lai palīdzētu mūsu reģioniem, kas atrodas Atlantijas okeānā, jo tie veido tiltu uz Ameriku. Paldies! Paldies, ka Valjo kungai nākošais runātājs Alves kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es īpaši gribēju uzsvērt to, ka gaisa satiksme īpaši attālinātajiem reģioniem ir vienīgais satiksmes veids. Tas ir nozīmīgs gan pasažieru pārvadājumiem, gan arī krava pārvadājumiem. Ir nepieciešama nodrošināt regulālu, regulāru lidmašīnu satiksmi ar salām, lai nodrošinātu kravu un pasažieru pārvadājumus Ja tas netiek nodrošināts, tad ekonomika saskars ar problēmām. Diemžēl situācija ir tāda, ka daudzas lidsabiedrības īpaši neinteresējas par šiem īpaši attālinātajiem reģioniem, jo nav pietiekami daudz turistu un kravu. Bet mums ir nepieciešams šīs lidsabiedrības, šo lidsabiedrību pakalpojumu īpaši, lai attīstītu ekonomiku. Tas ir jāuzsver arī šajā krīzes periodā, ar kuru saskaramies. Mums jāatbalsta ir šis sektors, lai tirgus arī attīstītos. Mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu sektori, arī runājot par Transeiropas tīkliem. Vārds Sikierska kungam. Priekšsēdētāja kungs. Daudzi ekonomikas eksperti un politiķi runā par to, ka ekonomikas krīze uh, ir beigusies, bet dati ir bažas raizoši. Vairāk nekā 23 uh, miljoni cilvēki ir bez darba Eiropā, kas nozīmē, ka krīze uh, skar ļoti smagi iedzīvotājus. Arī jauno bezdarbnieku skaits ir ļoti augsts. Katrs piektais jaunais Eiropietis ir bez darba. Tas ir saistīts ar smagām sociālām sekām, piemēram, narkomāniju, um, dzeršanu, patoloģijām, dažāda veida arī noziedzību. Par nākotnes risinājumiem runājot, mums ir jāstiprina iekšējais tirgus, tam ir jābūt, nu, burtiski tā kā trompim mūsu rokās. Jāizmanto visas iespējas, kādas ir Eiropas ekonomiskai telpai, uh, Tādēļ jāvienkāršo ekonomiskās darbības notik, noteikumi. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs - Tarasesku kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Din cauza expirării standardului de bun. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā labas ražošanas prakses standārtu uh, eh, termiņš noticēja februārī uh, mikrobioloģijas uh, centrs Bukarestā vairs nesaņa, vai, tam vairs nav licences, lai ražotu un izliktu tirgu dažādas vakcīnas. Tā kā korektīvie pasākumi tika veikti un uh, tos veica Mikrobioloģijas institūta vadība un tāpat arī Nacionālā zāļa aģentūra, mēs ceram, ka šis institūts tomēr saņēms uh, uh, savus pilnvarus uh, aprīļa otrajā pusē. Tāpēc neaizmirsīsim, ka uh, šāda ārkārtīgi svarīga institūta darbības pārtraukšana uh, uz vairākiem mēnešiem ir ārkārtīgi bīstama. Es uh, uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas institūcijas uh, kontrolētu šādu situāciju daudz stingrāk un novērstu šādu darbības pārtraukšanu Eiropas līmenī. Paldies! Un tagad. Um, mūsu vienas minūtes runu laiks ir pagājis, un mēs pārējām pie mūsu nākošā darba kārtības jautājuma šajā plenārsēdē. E- Priekšsēdētā kungs, bet uh, es gribu izteikt uh, priekšlikumu jeb uh, arī prasību. Tika paziņots, ka mums uh, tiks izdalīts uh, saraksts, kas eh, gribēja uzstāties, bet nav varējuši uzstāties šajā vienu minūšu eh, runu eh, darba kārtības punktu ietveros. Es Domāju, ka tas būtu priekšlikums prezidijam, un bija jānorāda, piemēram, arī jautājums, par kuru runātāji grib izteikties. Es domāju, ka ne tikai prezidijs var noteikt šo sarakstu. Tas ir caurskatāmības jautājums, un mēs gribētu rīt saņemt sarakstu. Vairāki kolēģi gribēja šeit izteikties, un praktiski nu vajadzētu divas kritērijas. Pirmkārt, kad um, runātājs ir pieteicies, un otrkārt, uh, vai eh, pagājušā plenāra sēdē šī persona varēja uzstāties, jeb nē. Priekšsēdēs. Paldies! Tātad eh, kritēriji ir eh, sekojoši. Mēs mēģinām tādu izsvērtu sabalansētību nodrošināt starp dažādajām politiskajām grupām. Tas ir atkarīgs arī no a, katras politiskās grupas skaistiskā lieluma. Uh, un tad priekšroka tiek dota tiem deputātiem, kas iepriekšējā plenāra sēdē nevarēja uzstāties. Nu, šādi ir uh, šie uzstāšanās kritēriji. Jā, vēl viens runātājs vēlas uzstāties. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Neviens neuzstājās no zaļo politiskās grupas, citas politiskās grupas piecas līdz septiņas reizes uzstājās. Ļoti lūdzu jūs pārbaudīt šo situāciju priekšsēdētājs. Es jau, dargo kolēģi, izskaidroju situāciju. No jūsu politiskās grupas bija pieteikušies trīs runātāji, un visi trīs runātāji jau iepriekšējā plenārsēdē varēja uzstāties. Tādēļ pielietojām mans jau nosaukto kritēriju, lai um, garantētu tādu izsvērtu runātāju sarakstu uh, un tā sastādīšanu un uzsākšanu. Labi, tagad turpinam ar uh, darba kārtības izskatīšanu. Nē, vēl viens pieprasījums. Šie kriteriji nav īši, īpaši skaidri. Kas tad to ir noteicis šos kriterijus? Vai viņi ir kaut kur rakstveidā pieejami, vai kādi dienas tos ir noteikuši? Priekšsēdēs. Ir saraksts ar deputātiem, kas ir lūguši uzstāšanās laiku. Šajā sarakstā tiek minēts arī, kuri no deputātiem jau ir uzstājušies saskaņā ar 150. reglamenta punktu iepriekšējā plenārsēdē. Tad prezidijs izskata šo sarakstu un tad uh, piešķir arī runas laiku. Visas politiskās grupas var uzstāties. Uh, Un tā ir vienkārši mm, nejaušība, ka trīs daļo deputāti nevarēja uzstāties, jo viņi iepriekšējā plenāra sēdē uzstājās, tādēļ viņi nebija prioritārajā sarakstā. Tā mēs uh, iznājam šos kritērijus, rūpējamies par to, lai katrs varētu uzstāties un arī atbilstoši katras politiskās grupas uh, skaitliskajam lielumam un arī uzstāšanās iespējām iepriekšējā plenāra sēdē. Paldies! Papildi jautājums. Jā, nu tas tā, izklausās tā ļoti uh, saprātīgi, bet reglamentā tas tā nav rakstīts, arī ne reglamentā, kas skar plenāru uh, sēdes darbu. Priekšsēdēs. Tātad prezidijs ir izmantojis uh, savu kompetenci, pieņēmis lēmumu, ka rīcība būs šāda, lai visas politiskās grupas tiktu ievērotas un lai arī norise tiktu uh, garantēta. Es gribētu uzdot jautājumu priekšsēdētāja kungs, vai es esmu sarakstā, tātad to sarakstā, kuri gribēja izteikties eh, vienas minūtes runu sarakstā un eh, brīvā mikrofona sadaļā, un vai es esmu tajā sarakstā, to runātāju sarakstā, kas runāja iepriekšējā plenārsēdē, vai ir iespējams saņemt šo atbildi tūlīt tagad? Es informēšu jūs, saka priekšsēdētājs. Paliedēlī kundze jūs esat, vai ne? Jūs esat sociālistu grupas sarak sarakstā un runāšanas. Un jūs iekļauta sarakstā esat tad, kad jūs lūdzāt vārdu, tad, kad jūs pieteicāties. Mēs devām vārdu sešiem jūsu grupas locekļiem, un jūs šajā pierakstīšanās, pieteikšanās kārtībā uh, Jūs bijāt, turpina priekšsēdētājs, chronoloģiskā kārtībā. Tātad priekšsēdētājs saka, chronoloģiskā kārtībā, atkarībā no jūsu pieteikšanās laika, jūs šajā sarakstā bijāt devītajā pozīcijā. Labi, saka cienījamā deputāte, tā tad priekšsēdētājs saka, lūdzu, ļaujiet man turpināt šīs sesijas darbu. Es esmu jums izskaidrojis kritērijas, saka priekšsēdētājs, ko vēl jūs vēlaties? Sorry, the... Es atvainojos. Uh, balss no zāles. Es domāju, ka būtu tikai godīgi zināt jau iepriekš, kurš varēs izteikties. Pulkstens ir desmit vakarā un, un eh, ir žēl, ka mēs nevaram izteikties. Two, two es domāju, ka mums apmēram divas stundas pirms eh, vienas minūtes runām būtu tiesības zināt, kurām būs iespēja izteikties vienas minūtes runās. Paldies, saka priekšsēdētājs, mēs ņemsim vērā jūsu priekšlikumu. Priekšsādātāja kungs, tā nav jūsu vaina, bet eh, tas ir kauns. Mēs šonakt eh, te esam gaidījuši vairākas stundas, lai izteiktos, pulkstens ir desmit vakarā. Un eh, sākas vienas minūtes runas, ir paredzēts kaut kāds laiks, un ir nožēlojami, ka mēs šeit nespējam izteikties par svarīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu reģioniem. Uh, Es domāju, ka šajā bezjēdzīgajā parlamenta kārtībā ir kaut kādai kārtībai jābūt un jānorāda, kad mēs varēsim izteikties, jo ir bezjēdzīgi sēdēt un gaidīt, ka varbūt mums dos iespēja izteikties. Mūsu cilvēki apvienotajā karalistē, viņiem ir apniksis viss šis nonsens, jo mēs nevaram izteikties par viņu tiesībām un par viņu satraucošiem jautājumiem. Tas ir pilnīgs, tā ir pilnīgi bezatbildība. Mēs esam teikuši, ka Barozo un viņa ievēlēšana tas viss ir absolūts fars. Ja es šeit sēdēšu pulksten desmitos, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, tad man vismaz ir jābūt iespēja izteikties par svarīgiem jautājumiem manai dalību valstī. Un tāpēc es saku, nododiet šo ziņu visu valstu valdī, vadītājiem, pretie gadījumā mēs šeit darbojamies kā tāda diktatūra. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribu atgādināt, ka Barozo kungs ir komisijas priekšsēdētājs un viņš nav Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Jā, lūdzu, ņemiet to vērā. Se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la possibilità. Paldies! Ja visu šo diskusiju vārdā mums būtu dota iespēja runāt, tad varbūt, ka mums būtu iespēja izteikties savu vēlētāju vārdā. Un, kā jau tik norādīts, ir pulkstens desmit, un mēs visi šeit gribējām runāt un izteikties savu vēlētāju vārdā. Viena minūte ir ārkārtīgi maz, un es domāju, ka izslēgt mūs no saraksta vispār tas ir diezgan uh, iedomīgi. Media hora. Dāmas un kungi, situācija tiešām ir tāda, kā tā ir. Mums ir pusstunda paredzēta šai brīvā mikrofona sadaļai, un laiks ir tāds, kā tas ir. Jūs esat lūguši vārdu lielākā skaitā, daudz lielākā skaitā, nekā cilvēkiem ir iespējams izteikties pusstundas periodā. Tātad vicepriekšsēdētājs. Uh, Un parlamenta priekšsēdētājs cenšas izmantot racionāls kritērijs savu lēmumu pieņemšanai. Es saprotu, ka cienījamie deputāti ir uh, satraukušies un uh, saniknoti, bet plenārsēdes dienestos mēs cenšamies rast kaut kādu mehānismu, lai aptuvenā veidā, un nekad mēs šeit nevarēsim precīzi noteikt, kuri deputāti tieši varēs izteikties noteiktajā laika periodā. Uh, Tātad mēs cenšamies pēc iespējas jau minimizēt to deputātu skaitu, kas eh, bez cerībām gaida iespēju izteikties. Mēs cenšamies darbu veikt labi. Un tagad, ja cienījamie deputāti, ja jūs atļausiet, es gribētu turpināt sēdi. Pretējā gadījumā mēs turpināsim šīs debatas visu atlikušo vakaru. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir eh, dabas katastrofa Madeiras eh, salā. Un pirmām kārtām vārdu dodu komisijas vārdā Oettingeram kungam, komisāram. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kunga deputāti.